La Presidente! Bene, riprendiamo la seduta. Mēs atsākam darbu. Tagad mēs runāsim par zaļo grāmatu par veselības jomā nodarbināto personālu došu uzreiz vārdu komisijas pārstāvē Vasiliju kundzei Lūdzu. President. Paldies, priekšsēdētāji!